pret, atturas, pieņemts otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrais punkts, oriģināla teksts divās daļās, pirmā daļā eh, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 11. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par?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 Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 Kurš par? U, pret? Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? pret, atturas, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts, oriģināla teksts par, pret, atturas, pieņemts. 26. oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam otro daļu 27. punktam, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. kurš par? Pret. Atturas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 37. oriģināla teksts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Es saprotu, ka jūs gribat, lai es lēnāk vadu eh, balsošanu. Godātā kolēģe, es tiešām cenšos. Eh, trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 50. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 7. grozījums divās daļas. Pirmā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot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 Orjāla teksts atkrīt. 58. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudām, sākam balsot.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 Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 Apsvērums I divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums K divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums N trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. Pārbaudam elektronisku trešo grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt oriģinālais teksts, apsvērums O, kurš par? Pret, atturas, Pieņemts apsvērums P divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otra daļa par? Pret. Atturas pieņemts. Apsvērums S. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otra daļa par? Pret. Atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojumā balsojam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tādējādi esam nonākuši pie Herants Garcijas grozījumu par ra pieļaujamo radioaktīvo piesaņu līmeni pēc kodolavārijas. Rivāzī kundze, lūdzu. Par procedūru. Paldies, priekšsēdētājs. Gribēju informēt savus kolēģus, ka darbā pie šī ziņojuma ir bijušas lielas problēmas. Ir uh, runa par uh, pārtikas piesārņojumu, ar uh, radioaktīvo piesārņojumu pēc kodola avārijas. Es gribu teikt, ka Eirotom pārstāvi nevēlējās ar mums tikties komisiju lūdzām, lai nosauc mūsu ekspertu vārdus, bet nebija iespējams uzzināt šo ekspertu vārdus, jo normas ir ļoti lielas. Uh, priekšstādātājs, diemžēl tas nebija par darba kārtību. Tagad sākam par uh, bals, balsojumu uh, blokā par pret atturas pieņemts. Pirmais līdz trešais grozījums, kas par pret atturas atturas pieņemti. Piektais grozījums personāla balsojums. Vai jūs gribat kaut ko protokolā pievienot? Nē, tātad personāla balsojumu sākam balsot par piekto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 11. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts, 16. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 50. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 51. par, pret, atturas pieņemts, 54. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. 55. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas noraidīts. 56. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 57. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 52. kas par pret atturas noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Likumdošanas rezolūcija personāla balsojums, ka sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Vienu mirklīti. Pieņēmts. Lūdzu, kolēģi Foks. Priekšsēdētāji, es ierosinu tagad balsot par rēdas ziņojumu un atlikt pārējos balsojums uz septembra sesiju. Ar jūsu atļauju gribu paskaidrot, kādēļ. Nav saprātīgi, uh, ka otrdien tikai 25 minūtes notika balsojums, bet tagad ceturtdien ir divu stundu balsojums par rezolūcijām un iniciatīvas ziņojumiem, no kuriem Eh, neviens nav tik ļoti izšķirīgs, ka jāpieņem tieši tagad, un es domāju, ka parlamenta dienestiem būtu eh, labāk jāsadala balsošanas laiks, vairāk eh, balsojums paredzēt otrdien, nevis ceturtdien, ierosin pārējos tekstus atlikt uz ses, septembra sesiju. Herr Kollege, Herr Kollege Fox. Herr Kollege Fox. Man ir jānoraida eh, tas, ka par šo plānojumu ir atbildīgi dienesti. Nē, eh, darba eh, kārtību pieņem priekšsēdētāju konference. Un balsošanas ilgums ir atkarīgs no tā, cik dalītus balsojumus pieprasa politiskās grupas, un tur parlamenta dienesti neko nevar darīt un nevar uz pie, priekšu paredzēt, cik personāla balsojumu un dalīti balsojumi tiks pieprasīti, un šo balsojumu ilgumu nosaka tieši pats parlaments, un tur parlamenta darbinieki nav vainojami. Tagad vārds Jakovčičkungam. Hat sich erledigt. Nokārtots. Foksa kungs, es interpretēju jūsu ierosinājumu tā, ka vispirms balsot par par rēda ziņojumu un pēc tam atlikt pārējos ziņojumus. Tātad ir divi balsojumi, kuri balso par to, ka vispirms jābalso par rēdas eh, ziņojumu. Kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Yeah. Ich lasse es auch gern überprüfen. Nu labi, varam arī pārbaudīt, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ab Noraidīts. Ich gehe davon aus, dass der zwei es pieņemu, ka līdz ar to otrs ierosinājums atkrīt. Un Tagad balsojam par kapitāla tirgus savienības izveidu, kas par pret atturas noraidīts bija otrais grozījums, trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ceturtais, kas par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Ceturtais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sastais par, pret, atturas noraidīts. Septītais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais eh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums, kas pār pret atturas. Noraidīts. Desmitais pār pret atturas atturas noraidīts. 11. grozījums personāla balsēm sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. punkts, oriģināla teksts, sākam balsot personāla balsojums. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kas par pret atturas noraidīts, 1. par pret atturas noraidīts un rezolūcija ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts tagad par rezolūciju par Eiropas drošības programmu. Ir Lībe komitejas uh, rezolūcija, devītais uh, grozījums par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas noraidīts, vienpadsmitais grozījums. Nu labi, pārbaudīsim balsojumu rezultātu. Desmitais grozījums, pa, elektronisks balsojums. Vai visi nobalsojuši? Desmitais grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 34. par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par šo pašu grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to oriģināla teksts atkrīt. Tagad 12. par pret atturas noraidīts, 13. par pret atturas noraidīts, 4. Eh, Orģināla teksts eh, personāla balsojums par 5. punktu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts noraidīts. Es. Paragraf. Diemžēl sociāldemokrātu grupa ne, nebalsoja pārāk skaidri. Tagad um, 35. grozījums par pret atturas šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim vēlreiz. Balsojam elektroniski par 35. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts. Sākam balsot elektroniski par 15. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais punkts, oriģināla teksts, kas par pret atturas. Nu, nav redzams, kāds īsti ir eh, rezultāts. Balsojam elektroniski par oriģinālu tekstu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Kas par? Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 36. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais punkts orģināla teksts divās daļās personāla balsojums par pirmo daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. 37. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 38. grozījums kā papildinājums. Kas par? Nu, eh, sākam balsot elektroniski. Nav skaidrs eh, balsēm rezultāts citādi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Eh, sākotnējais teksts, personāla balsojums, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par pret atturas. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā par pret atturas noraidīta. 20. punkts, oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 21 punkts, orģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. punkts orģināla teksts, kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 44. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas noraidīts. 24. punkts orģināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām balsēm rezultātu balsēm elektroniski par otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26. punkts, orģināla teksts divās daļās, kas par pirmo daļu, kas pret, atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 26. punkta pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīta. Otrā daļa tagad, kas par? Arī šeit rezultāts jāpārbauda, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai, Vai visi nobalsojuši? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. punkts eh, tekstā personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 31. Eh, punkts eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, šķiet, ka pieņemts pārbaudīsim 20. grozījumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 40. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. punkts sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums par. Pret. Atturas. Norādīts. 23. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 36. punkts sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 24. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 38. punkts sākotnējais teksts eh, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, Nē, mēs nepalaidām garām 25. 25. tika noraidīts. 38. punkts, sākoties teksts divās daļās, pirmā daļa par. Dagegen. Pret. Nē, par to netika nobalsots. Mana kļūda, es atvainojos. 25. grozījumu piemirsu. 25. grozījums par. Pret. Atturas.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 41. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 40. punkts sākotnējais teksts trīs daļās visi personāla balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tot. Pieņemta trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. Pieņemta. 27. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts līdz ar to atkrīt. 46. punkts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 47. punkts par, pret, atturas pieņemts. 48. punkts par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 50. punkts sākotnējais teksts par, pret, atturas atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Trīsdesmitais grozījums par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. C. Apsvērum sākotnējais teksts par. Pret. Atturas. Noraidīts. D. Apsvērums. C. Apsvērums sākotnējais teksts. Sākam balsot. C. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret Diemžēl no lielajām frakcijām vairs neredzu signālus. Vēlreiz par, pret, atturas, tagad pieņemts. Gerēro kungs. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. H apsvērums sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Vai visi no, nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. I apsvērums sākotnējais teksts par, pret, atturas, noraidīts. Sākam balsot. Apsvērums I. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 42. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad visa rezolūcija ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Neviens negrib pieteikties runāt. Sākam balsot. Un notiek. Un tad, kad visi būs nobalsojuši, tad es slēgšu balsošanu. Pieņemts. Tagad eh, komisijas darba programma 2016. gadam, un Gerēro kungs ir pieteicies runāt. Regie. Regie, Herr Guerrero. Guerrero kungs, nevar ieslēgt mikrofonu. Paldies, priekšādātāji. Jā, es gribēju lūgt, lai balsojums par komisijas darba programmu tiktu atlikts līdz septembrim, lai mēs varētu panākt vienošanos ar lielāku vienprātību un lielākām prioritātēm, ko mēs iesniedzām, un labāku līdzsvaru starp politiskajām grupām. Paldies, Gerero kungs. Šķiet, ka jūs iesniedzat šo priekšlikumu jūsu politiskās grupas vārdā. Tad eh, tiek izpildīti visi reglamenta nosacījumi, un es ļaušu tagad izteikties vienam deputātam par šo priekšlikumu un vienam deputātam pret. Kurš vēlas izteikties par? Eikhauta kungs, lūdzu. Šīs jautājums ir ļoti nozīmīgs, un janvārī mums jau izgāzās balsojums par 2015. gada darba programmu. Mēs gribētu izvairīties no šādas kļūmes vēlreiz, un tāpēc mums vajadzētu mēģināt panākt vienošanos par šo svarīgo tematu. Tāpēc atbalstu šī balsojuma atlikšanu uz septembri. Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies, Eikauta kungs, kurš izteiksies pret uh, Fordas kundze. Tā kā es vadīju sarunas starp politiskajām grupām par šo jautājumu, es gribu teikt, ka tas ir patiešām apkaunojoši, ka mēs aizgājām no sarunu galda pirmdien vakarā. Uh, Sociāldemokrāti piekrita, ka uh, šis teksts varētu būt kopīgs teksts, un tagad viena grupa atsakās parakstīt šo vienošanos. Es īsti nezinu, ko mēs iegūsim atgriežoties pie šī jautājuma septembrī. Paldies, Fordas kundze. Tagad balsosim. Kurš piekrīt Gerēro kunga priekšlikumām? Kurš ir pret? Atturas? Pieņemts. Herr Kollege, Herr Kollege, halten Sie es für möglich, dass ich Sie auch in einer kleineren Lautstärke höre? Kolēģi, tātad pārbaudīsim. Viens kolēģis vēlējās, lai mēs pārbaudam balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija par stāvokli Jemenā. Tas ir kopīgs rezolūcija priekšlikums no sešām politiskajām grupām. Uh, otrais uh, punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, mutisks grozījums, kozo per muisu. Šķiet, ka šis grozījums ir izdrukāts. Lūdzu, kolēģi. Paldies. Es vēlētos ieteikt šādu motisku grozījumu otrajā grozījumā. Lūk, pauž savas bažas par intensīvu ieroču tirzniecību starp valstīm šajā reģionā un lūdz, lai padome nodrošinātu, ka Eiropas Savienības kopīgā nostāja ieroču eksportā tiktu respektēta un lai tiktu pieņemti pasākumi, lai visas dalībvalstis respektētu šo kopīgo nostāju. Vai ir iebildumi? Das sind 40, bedauere sehr, Herr 40 deputāti ir piecēlušies. Patiešām žēl, ko pirmai. Tātad otrais grozījums sākotnējā formā. Kurš ir par? Pret? Lūdzu, uh, norādiet skaidrāk uz savu balso grozījumu. Kurš ir pret? Atturas? Norādīts. Trešais grozījums. Es labprāt uh, gribētu pārbaudīt, bet ja es eh, neredzu eh, no grupām signālus un eh, tiek pieteikti uzreiz pārbaudījumi, tad, manuprāt, tas nav pareizi. Trešais grozījums pārbaudām. Trešais. Wir haben, we, we did two. We did two. Es geht um den Änderungsantrag. Tātad runa ir par trešo grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. E apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. G apsvērums par. Pret. Nu, to vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. G apsvērums. Vai visi nobalsojuši? Līdz ar to balsojums ir beidzies. Pieņemts H apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, viss rezolūcija kopā ar grozījumiem. Par, pret, atturas, pieņemts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 būs ar personālu balsojumu. Piektā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta sestā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta septītā daļā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta astotā daļa, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemtā devītā daļā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemtā. Otrais punkts sākotnējā tekstā divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Sestais punkts sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Devītais punkts sākotnējais teksts trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemtā. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemtā. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemtā. 12. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 13 par, pret, Pār vai pret? Tad Fleckensteina kungs, kā tur ir? Vēl vienreiz. 13. punkts par. Pret. Pieņemts. 15. par. Četrās daļās. Labi, pārbaudīsim 13. punktu. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Čet, 15. četrās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret. Pa, sākam balsot. Ja visi nav balsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret, atturs, pieņemts, ceturtā par, pret, atturs, pieņemts, 18. trešais grozījums par, divās daļās pirmā daļa par, otra pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 19. pants, sākotnējais teksts. Labi, pārbaudīsim otro daļu trešā grozījumā. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņems. 19. pants, sākotnēs teiks divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 25. pants, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 44. pants, trijās daļās pirmā daļa par, Būtu labi, ja Guerrero kundze arī tur. Nu, tātad 44. pants pirmā daļa par, pret, atturs, pieņems, otrā daļa par, pret, atturs, pieņems, trešā daļa par, pret, atturs, pieņems. 49. pants par, pret, atturs, pieņems, 50. par, pret, atturs, pieņems, kā apsvērums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie Kukankunga ziņojuma. Ceturtais pāns, pirmā, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrais daļa personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Trešais grozījums ar mutisko grozījumu no kukankunga puses. Kein mündlicher, doch. Nē, būs tomēr. Nebūs, pusē nebūs mutiskais grozījums. Režī numur 582. Mikrofon. Mikrofon, lūdzu. Uh, thank you. Paldies priekšādātāji. Pavisam mīs neliels grozījums. 7. pantā, otrā līnija, vārds for tiek dzēsts un tā vietā un klāt with willing, tātad teksts. Vice President High Representative to develop proposals for cooperation with willing European neighborhood neighbors based on the model and so on and so forth. Un tā tālāk. Es ceru, ka tas var tikt pieņems, ka tas pieņemams pārējiem. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad balsojam par šādu formu. Par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais pants par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais pants divās daļās pirmā daļā par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Sākam balsot. Tātad 11. pāns atsevišķs balsojums par sākotnēju tekstu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 14. pāns, divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Jā. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 15. pants, divās daļas, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 20. pants, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 28. pants, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 26. panta otro daļu. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 31. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 35. pants par. Pret. Atturs. Pieņemts. 37. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par pret, atturs, noraidīts. 39. pants par, pret, atturs, pieņemts. 45. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 48. pants divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 58. pants, trijās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret, atturs, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. L apsvērums par, pret, atturs, pieņemts. M apsvērums par, pret, atturs, pieņemts. P apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie rēdas ziņojumu. Sāksim ar septīto pantu, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otro daļu vēlaties pārbaudīt. Labi, sākam personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 11. punkts divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Ļoti neliela balsu starpība pārbaudīsim elektroniski, tātad par otro daļu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 13. pāns trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts, trešā daļa par, pret, nē, otro daļu pārbaudīsim, 13. panta, otro daļu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 16. pants par, pret, atturs, pieņemts. 18. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otra daļa par, pret, atturs, pieņemts. 19. pants divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otra daļa par, pret, atturs, pieņemts. 21. pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 27. pants ar mutisku grom, grozījumu no Hanibals kundzes. Lūdzu, kolēģi. Ah, pite. Thank you, President. Priekšādātāji, paldies. Es gribētu ar šī teikuma beigās, panta beigās, pielikt vārdus. Artists and performers exclusive making available rights are transferred. There should be an unwaivable right to remuneration subject to collective management. Essentially this is so Tas tāpēc, ka vēlamies, lai mākslinieki un izpildītāji varētu patiešām arī saņemt atalgojumu un atlīdzību Eh, nu tad, ja koncerts, piemēram, internetā kaut kur tiek strīmots. Ein... Vai ir kādi iebildumi? Nē, redzu gan. Šķiet, ka pietiekam, pietiekami, pietiekam deputāti piecēlušies kājās, mutiskais grozījums netiek pieņemts. Nu, tad par to nebalsosim. Nonākam pie 28. panta par pret atturs pieņemts. 32. grozījums par pret atturs noraidīts. 38. pannas divās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 40. pants trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts, 45. divās daļās. Ko lūdzu? Priekšsēdētājs vaicā saucienu no zāles. Wir haben gerade Mēs nu pat balsojam par 40. pantu trešo daļu. 40. 43. daļu. Nu, neko jau nepalīdz tas, ka jūs vienkārši balsi paceļat skaļāk, tik un tā jau bija pieņemts. Ah, kļūda, laikam kļūda ieviesusies. 45. 45. trīs daļas un 40. kam norādīts trīs daļas, laikam tā viss nav. Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Nē, nē, ir gan te tā trešā daļa. For these exceptions. Šādi vārdi bija trešajā daļā. Tā ir trešā daļa. Nu, un manā tekstā tas atrodas šeit. Tautas partija arī māja ar galvu, un nu, es nezinu, tad jums jāzinās ar saviem dienestiem, ja jums kaut kas tas var neprādīties. Trešā daļa par? Pret? atturs pieņemts. 45. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 46. pāns, trešais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Sākotnējais teksts, personāla balsojums, Labi, labi, pārbaudīsim trešo grozījumu. Sākat balsot elektroniski. Ama. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Norādīts. 51. divās daļās, pirmā daļa. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, 53. divās daļās, pirmā daļa par pret atturs Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. 54. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. 59. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturs no pieņemts. Labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Yes, Jā, kolēģi Sārvamā. Sārvamā kungs vēlas izteikties, vai jūs vēlaties runāt par mm, reglamentu punktu. Priekšādātāji, paldies. Man šķiet, priekšādātāji, jūs veicat vienkārši izcilu darbu, cenšoties pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu, bet nu pieņemot, ka jūs nevarat tomēr pambadīt visu ceturtdienas pēcpusdienu šai plenārsai žalē, es gribētu lūgt tik vienu pacelt roku tajā brīdī, kad priekšādātājs arī lūdz šo roku pacelt un tā dod ziņu par savu balsu. Paldies! Lielas paldies, Arvamā kungs. Ļoti labs komentārs. 67. divās daļās, pirmā daļā personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Ja viss beidzam balsot. Arī pieņemts. G apsvērums par pret atturs pieņemts. O apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. R apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Tagad par rezolūciju grozītā versijā kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie gržība ziņojuma. Pirmām kārtām alternatīvās otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Tālāk, 25. pāns, saku, un es teiktu divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Ja ne visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 28. pants. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturs pieņemts. 44. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Kā apsvērums, pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā, grozītā versijā, ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Nonākam tālāk pie priekšpēdējā ziņojuma, tas ir stāvoklis Burundī, rezolūcija priekšlikuma. Saņēmuši esam priekšlikumu no septiņu grupu priekšlikumu un viens grozījums otrajā pantā, ko ies, mutiskais grozījums, ko iesniedz Mišelkungs. Lūdzu, jums. Tas ir mutiskais grozījums. Un man liekas, tas vienkārši aktualizē šo tekstu, jo vēlēšanas Burin, Burundī jau ir notikušas. Protams, ka tās radīja būtiskas bažas, un tāpēc mēs varētu šo vārdu, nu, bažu saistāt ar vārdu nosodīm, nosodām. Vai ir kādi iebildumi? Neredzu, nu tad balsosim par šo mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts, kopumā par rezolūciju par pret atturas pieņemts. Nonākam līdz ar to pie rezolūcijas par Srebrenicu. Kopēja rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskajām grupām. Mutiskais grozījums sastajā punktā to iesniedz Jakovčič kungs. Lūdzu, jums vārds. Just... Es tikai gribēju jūs visus aicināt atbalstīt divus mutiskos grozījumus, jo vakar notika, tika pieņemti divi svārti, svarīgi lēmumi. Mums šie lēmumi ir jāatspoguļo mūsu rezolūcijā. 6a pauž nožēlu, ko ANO drošības padoma, kam ir galvenā atbildība par starptautiskā mieru uzturēšanu, drošības uzturēšanu, nepieņēma rezolāciju atzin, atzīstot Srebņēcas genocīdu. Tas ir īpaši skumi, tāpēc, ka starptautiskā uh, Ehm, tiesa tomēr ANO ir nolēmusi, ka tie, šie noziegumi Srebņicā ir atzīstam par genocīdu. Tas ir pirmais mutiskais grozījums, un otrs mutiskais grozījums atzinīgi vērtē ministru padomas lēmumu Bosnijā Hercegovinā, ko vienprāt, tā vienprātīgi pieņēma, paziņot 11. Eh, jūlī par sēru dienu Bosnijā Hercegovinā. Lūdzu, balsojiet par šiem grozījumiem. Gibt es Einwände? Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad balsojam šādā formā par mutiskajiem grozījumiem, kas par pret atturs pieņemts, par rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Liels paldies pilnīgi visiem! Wir haben das jetzt in 84 Minuten geschafft. Mēs to visu paveicām 84 minūtēs un, nu, ja jūs varbūt būtu bijuši vēl aktīvāki, mēs varētu to paveikt 80 minūtēs un lūdzu tagad.